Kolēģi un kolēģi. Gadāmie kolēģi. Gadāmie kolēģi. Please be quiet. Lūdzu, uh, izturieties klusi, jo īpaši gribu vērst uzmanību uz ārējās darbības dienesta uh, galdiem. <laughs> They follow you, Frederica, not me. <laughs> Viņi klausa jums, Frederica, nevis man. Uh, thank you very much that you had agreed to inform. Liels paldies, eh, ka piekritāt mūs informēt par eh, Eiropas kaimietiecību politikas pārskatu. Oficiāli par to tika pieņemts lēmums kolēģijas sanāksmē šorīt no rīta. Sirsnīgi sveicu mūsu vidū uh, augsto pārstāvi komisijas uh, vicepriekšādātāju Federiku Mogherīnī un komisāru Johannesu Hānu. Uzskatu, ka šāds pārskats ir ļoti vajadzīgs. Un uh, Tieši tāpēc mēs arī pieņēmām šādu lēmumu. Ja mēs paskatāmies uz notikuma attīstību dienvidos, uz to, kas ir noticis Parīzē un kas arī ir saistāms ar šiem jautājumiem, kad mēs paskatāmies uz to, kas notiek austrumos, kur neskatoties uz Minskas vienošanos vēl ar vien nav uh, apmierinoša risinājuma. Tāpat arī situācija Moldovā un Gruzijā, kas uh, liek mums uztraukties. Es domāju, ka Tieši tāpēc eh, mums ir vajadzīgi šādi pārskati, un um, es domāju, ka jūsu prezentācijas sakarā mēs varētu arī sagaidīt eh, komentārus par tikšanos pirmdien. Uzskatu, ka mēs varam šos jautājumus skatīt kopā. Es pats neteikšu nekādus ievadvārdus, taču es domāju, ka mums ir vajadzīgas striktas, saskaņotas diskusijas. Paskatīsimies, cik garas būs prezentācijas, un uh, tad koordinatoriem būs atvēlētas divas minūtes vai pusotra minūte atkarībā no prezentāciju ilguma, un uh, pēc tam pārējie varēs izteikties uh, vienu minūti ilgi. Mums ir jābeidz darbs pulkstens 13. Tas nozīmē, ka mums nav pārāk daudz laika šīm diskusijām. Jebkurā gadījumā mēs sekosim līdzi notikuma attīstībai, mēs gatavosim ziņojumus par šiem tematiem. Mums būs arī uzklausīšanas, kas notiks jau tuvāko nedēļu laikā. Tātad šīs debates nav galīgās debates, tas ir drīzāk tāds kā ievads tālākajām diskusijām. Un es ceru, ka šīm debatēm būs arī tālāk ietekme. Lūdzu, vicepriekšādātās kundze, vārds jums. Paldies, Amār! Šodien tikko kolēģijā mēs pieņēmām lēmumus par Eiropas kaimiņa tiecību politikas pārskatīšanu. Šie lēmumi ir pieņemti pēc vienu gadu ilgušām plašām konsultācijām, kurās bija iesaistītas visas atbildīgās puses. Tas nozīmē ne tikai partneru valstis un to valdības, bet, protams, arī dalību valstis, Eiropas institūcijas, Eiropas parlaments, pats par sevi saprotams, Protams, bija iesaistīti arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, NVO, dalībvalstu parlamenti, uh, uzņēmumi, uh, universitātes, domnīcas un tā tālāk. Tika nodrošināts tas, ka ļoti dažādi viedokļi beigās uh, tika mm, vienoti. Uh, Proti mēs vienojāmies, ka ir vajadzīgs eh, vienots satvers mūsu partnerībām gan dienvidos, gan austrumos. Tāpat mēs eh, arī vienojāmies, ka ir noteikti jāmaina veids, kā šī politika tiek eh, veidota. Tātad ir vajadzīgs jauns iesākums, jauns stimuls. Ņemot vērā pašreizējo politisko vidi, ne tikai Eiropā, bet arī pārējos reģionos, mums noteikti ir jāmēna attieksme. Mums ir jāmaina veids, kā mēs interpretējam savu kaimietiecību politiku. Tad, kad es saku kaimietiecību politika, es gribu norādīt, ka galvenās ziņas, ko mēs gūstam no politiskās vides, no drošības vides, no mūsu partneriem šajos reģionos un arī no mūsu pašu Eiropas pilsoņiem ir tādas, ka mums vajadzētu pāriet no pieejas, kas uh, balstījās uz pieņemumu, ka mums ir Eiropas Savienība, kas atrodas centrā un apkārt mums ir partneri, tad uh, tagad šis redzējums ir uh, jāpārveido vīzijā par to, ka mēs esam partnerība, kur visi partneri ir līdzvērtīgi. Šādā veidā mēs varētu veidot jaunus instrumentus un platformas, kas ļautu mums sadarboties efektīvāk, gan stājoties pret izaicinājumiem, gan arī izmantojot iespējas. Mums ir jāsaprot, ka šie izaicinājumi un iespējas, kādas eh, pašlaik ir eh, mums eh, kopīgas, atšķiras no tiem izaicinājumiem un iespējām, kādas mums bija pagātnē. Uh, Es gribētu jūs informēt arī par ārlietu padomes eh, secinājumiem. Parasti mēs varbūt izvēlamies citu formātu, bet eh, var jums pavēstīt, ka pirmdien un otrdien eh, tikāmies ar ārlietu ministriem un arī ar aizsardzības ministriem vakar. Šajās sarunās, protams, lielākais uzsvārs tika likts uz piekdienas teroristu uzbrukumiem Parīzē. Tāpat mēs runājām par uzbrukumiem, kas notika tikai dažas stundas agrāk Beirūtā. Tāpat arī runājām par uzbrukumu uh, Krievijas lidmašīnai, kas notika Eģiptē. Tāpat arī runājām par Turcijas uzbrukumiem vēlēšanu laikā, par to, kas notika Irākā, par to, kas notika Tunisijā pirms dažiem mēnešiem. Tas norāda, ka uh, šajā mūsu reģionā mēs saskaramies ar vienādiem drošības izaicinājumiem. Vakar kopā ar Francijas ārlietu ministru es teicu, ka visai Eiropai uzbruk, bet uzbruk ne tikai Eiropai, uzbruk mūsu kopējiem, kopējām civilizācijām, un tieši tāpēc mums ir jāturas kopā. Pēdējo mēnešu laikā, daži no mums arī pēdējo gadu laikā, strādājot pie migrācijas un bēgļu jautājumiem, mm, jau bija sapratuši, ka mums ir jāsadarbojas, mums ir jāmēģina rast kopēji risinājumi, pieliekot punktu karam Sīrijā. Pagājuši sestdien, pirms divām nedēļām, tikāmies Vīnē. Pašlaik mums ir jāsadarbojas arī ar tādām valstīm kā Lībija lai uzsāktu uh, reformu procesus. Tātad gan dienvidos, gan arī dienvidu austrumos izaicinājumi ir vienādi, un arī iespējas ir vienādas. Pagājušajā nedēļā biju Ukrainā un Gruzijā. Es zinu, ka komisārs Hāns uz turien dosies jau šodien. Šeit arī mēs saskaramies ar uh, apdraudējumu. Dažkārt eh, tie ir stabilitātes apdraudējums, bet dažkārt arī militārs apdraudējums. Tāpat arī ir eh, dažādi enerģētikas jautājumi, kas ir jārisina. Politiskā vīde ap Eiropu norāda, ka mums ir jāpieņem partnerības pieeja un mums ir jāpielāgo mūsu rīcībā esošie institucionālie instrumenti, lai šis jaunais sākums, šī jaunā partnerība tiktu veidota uz uh, stabila pamata. Un šeit arī ir jūtams, ka viss tas ir jādara steidzami. Es ļaušu komisāram Hānam detalizētāk uh, stāstīt par pārskatīto politiku. Pati gribētu jums pastāstīt tikai par pieciem principiem, kurus mēs izmantojām darbā. Gribētu arī uzsvērt, ka šī gada laikā esam visu paveikuši ļoti koordinētā veidā, un es gribētu arī pateikties mūsu dienestiem, kas šī gada laikā ļoti labi sadarbojās un arī pašlaik turpina to darīt. Mēs vēlamies, lai šī partnerība būtu pilnīga, tā skaitā Eiropas institūciju vidū. Lūk, šādi principi, uz kuriem mēs balstījām savu pieju. Pirmkārtām uzsvars uz ekonomisko attīstību un darba vietu radīšanu, jo īpaši jaunajai paudzei. Tas ir būtiski Eiropā. Varbūt tieši e, šie deputāti, kas atrodas zālē, nav īstie, kuri par to runāts, bet mēs visi zinām, cik būtiskas ir iespējas jauniešiem. Tāpat arī tas ir būtiski mūsu partnervalstīm gan dienvidos, gan austrumos ir jāveido darba vietas, jārada ekonomiskās iespējas. Šeit ir runa ne tikai par izglītību, te ir runa par piemērotām darba vietām jauniešiem gan vidusjūras reģionā, gan arī uz austrumiem no Eiropas kontinenta. Mums ir jādomā arī par stabilitāti un elastīgumu. Tas attiecas eh, gan uz mūsu partneru valstīm, gan uz Eiropu. Otrkārt, sadarbība enerģētikas jomā. No visām iesaistītajām pusēm eh, saņēmām norādes, ka tas ir būtiski ne tikai austrumos, bet arī dienvidos. Šādā veidā mēs varam nodrošināt eh, labākas iespējas šīm kopējām uh, izdevībām. Treškārt, drošība. Kā jūs zinat, uh, Eiropas kaimietiecība politikā līdz šim nav bijuši iekļauti drošības instrumenti. Domāju, ka pašlaik visiem ir acīm redzams, ka uh, Šeit ir jāiekļauj tādi instrumenti, kas mums dotu vajadzīgos rīkus, ar kuriem varētu darboties e, gan mēs, gan arī mūsu partneri austrumos un dienvidos. Ir jāveido izturīgākas sabiedrības un valstis, ir e, jādomā gan par iekšējiem, gan par ārējiem apdraudējumiem. Tāpat arī mums ir jādomā par e, jaunām sadarbības jomām, piemēram, ir jādomā par konfliktu novēršanu Mums ir jādomā arī par drošības sektoru reformu. Jāatrod pareizais līdzsvars starp drošības sektora reformām un sabiedrības atvērtību un cilvēktiesību un brīvību ievērošanu, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Ceturtkārt, vēl ar vienu domājot par drošības aspektiem, cīņa pret terorismu, vēršanās pret radikalizāciju mēģinot apturēt eh, finansējumu teroristu tīkliem. Tāpat arī ir jāstrādā pie organizētās noziedzības un pie korupcijas apkarošanas. Šeit ir daudz dažādu tendenšu, kas mums ir eh, jāskata kopā. Eh, nākamais - imigrācija, gan regulārā, gan nelegālā imigrācija. Abas šīs lietas iet roku rokā. No vienas puses, jā, treškārt, vēl viens elements bēgļu aizsardzība. Mums ir jāsadarbojas ar mūsu partneriem, lai stiprinātu gan viņu, gan arī mūsējo kapacitāti aizsargāt un uzņemt bēgļus, garantējot, ka viņu patvērumu sistēmas un aizsardzības sistēmas būtu pietiekami spēcīgas. Runājot par legālo migrāciju, ir jānodrošina atbalsts mobilitātei, ņemot vērā mūsu eh, demografiskās un ekonomiskās vajadzības gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Eiropai šāda legālā migrācija ir vēlama. Tāpat arī ir jānodrošina cilvēku kontakti. Te es domāju par studentiem, pētniekiem, eh, pasniedzējiem. Ir eh, jāmēģina rast vienkāršāk veidi, kā šos cilvēkus piesaistīt Eiropai. Tāpat arī ir jāstrādā pie nelegālās migrācijas jautājumiem, proti jāmēģina kopīgi pārvaldīt migrantu plūsmas, jāvēršas pret eh, cilvēku kontrabandistiem uh, un noziedzniekiem, tāpat arī ir jādomā par saiknēm ar noziedzīgām organizācijām. Jādomā arī par atpakaļ uzņemšanu, tā skaitā arī par uh, migrantu ilgspējīgu uzņemšanu vietējās kopienās. Tas varētu savukārt radīt eh, labas iespējas šo kopienu ekonomiskajai attīstībai. Piektkārt, pēdējais punkts. Mums ir jāveicina tālāk sadarbība ar mūsu kaimiņu kaimiņiem, tātad eh, ejam tālāk nekā tikai mūsu pašu kaimiņu valstis. Jāpalīdz mūsu partneriem pārvarēt mūsu kopējie izaicinājumi. Piemēram, domāsim par Āfriku, ja runa par migrantiem, par mm, ekonomiku un arī par veselību. Piemēram, ebolas krīze tā bija tikai pirms gada, bet šķiet jau ļoti tālā pagātnē. Uh, Mums ir jādomā par dažādiem kanāliem, kā caur mūsu kaimiņiem mēs varētu piekļūt savukārt viņu kaimiņiem. Vēl daži vārdi par procesu. Kā jau vēlmēr jūs norādījāt, tas ir sākums. Mēs jau gadu strādājam pie šiem jautājumiem, bet, ja runa par mūsu institucionālo darbu, tad šī nav pēdējā nodaļa. Pēc šīs viedokļa apmaiņas ar parlamentu Mēs apspriedīsim šo priekšlikumu ar dalību valstīm, ar partnervalstīm, darīsim to individuāli. Vakar tikāmies ar visu iesaistīto valstu vēstniekiem. Šis dialogs tātad risinās starp līdzvērtīgiem partneriem. Mēģināsim pieņemt arī vieglākas darba metodas. Tas, protams, ir izaicinājums, bet mēs mēģināsim pārvarēt šo birokrātisko pieeju, kāda mums dažkārt ir, mēģinot uh, kontaktēties ar mūsu partneriem. Mēģināsim darīt to visu mm, uz politiskiem pamatiem. Mums ir jārod arī veids, kā sadarboties ar pilsonisko sabiedrību pilnīgi visur. Un, protams, mums ir jānodrošina arī tas, lai Eiropas parlaments eh, būtu daļa no mūsu darba un vienmēr informēts. Paldies! Eh, Pirms došu vārdu Johannesam Hānam, es gribētu vēl izteikt vienu norādi. Uh, Es gribētu visus aicināt atgādināt par uh, 42. pānta 7. punktu, proti te ir runa par aizsardzības komitejas priekšlikumu par to, kā tas varētu izskatīties. Tas varbūt ir priekšlikums drošības komitejai, ko savukārt vajadzētu pārveidot tādās, tādos praktiskos Uh, pasākumos. Mums ir jāsaņem informācija par to, uh, kā tas uh, izskatīsies reālajā dzīvē. Ja jūs piekrītat, tad uzskatīsim, ka šis priekšlikums ir apstiprināts. Vārds tagad Johansam Hānam. Paldies, Amār! Tagad, papildinot to, ko jau tikko stāstīja augstā pārstāve, es gribētu izteikt dažas vispārīgas piezīmes. Pirmkārtām mums ir eh, kaimiņa attiecību politikā pašlaik veikts eh, pārskatīšanas process. Un ne jau tāpēc, ka mēs uzskatītu, ka viss tas, kas notika pēdējos desmit gados, būtu nepareizi. Bieži vien eh, ir jāuzdod jautājumi, jo galu galā pēc desmit gadu pieredzes mums ir jāizdara secinājumi. Mums ir jāpaskatās, kāda ir šī situācija, un balstoties uz šiem secinājumiem, mēs varam tālāk veidot nākotnes stratēģiju. Mums ir jābūt vīzijai par to, kā mēs veidosim savas attiecības ar mūsu kaimiņu valstīm. Tieši tāpēc šo dokumentu vajadzētu uzskatīt par tādām kā vadlīnijām. Šajā dokumentā mēs vēlamies izklāstīt, eh, kādas eh, mūsuprāt būs attiecības ar mūsu pašreizējām partnervalstīm. Tāpat arī gribētu norādīt, ka mēs, eh, Eiropas Savienība, pašlaik daudz labāk mēģinam artikulēt savas intereses. Mēs mēģinam saprast, ko tieši mēs vēlamies Agrāk varbūt mēs izturējāmies pārāk atturīgi. Taču tagad mēs redzam, ka mūsu intereses daļēji ir arī mūsu partneru intereses, proti tā ir brīvība, stabilitāte un labklājība. Ja šajās valstīs tas viss tiks panākts, tad arī Eiropa no tā gūs labumu. Paskatīsimies, piemēram, uz šo migrantu krīzi. Tādas noteikti nebūtu, ja šajās valstīs valdītu brīvība, stabilitāte un labklājība. Tieši tāpēc tuvākajos gados mūsu centrālais pienākums ir nodrošināt, lai uh, būtu stabilitāte, lai situācija mūsu tuvākajos kaimiņos būtu pēc iespējas stabilāka. Kā jūs zinat, vairāk nekā 20 miljoni uh, Uh, bēgļu un uh, iekšēji pārvietotu cilvēku uh, pašlaik ir atrodami mūsu tuvākajās kaimiņu valstīs. Mums ir vairāk nekā desmit bruņotu konfliktu, arī pavisam netālu no mūsu robežām. Tāpat arī valstu tiesiskā attīstība ir pasliktinājusies pēdējo gadu laikā vai, nu, vismaz nav uzlabojusies. Ņemot vērā šo informāciju, mums vajadzēja definēt politikas galvenos pīlārus. Šeit esam jau bieži par to diskutējuši. Tieši tāpēc šie, uh, konsul, šie konsultāciju procesi uh, vairāk nekā 250 dažādām organizācijām, NVO, tā skaitā arī ar privātpersonām, ir devuši apstiprinājumi tam, Eh, ko mēs jau martā bijām iekļāvuši mūsu projektā. Tātad mēs bijām definējuši šos četrus galvenos pīlārus. Pirmām kārtām te bija runa par atšķirīgu pieju eh, katram kaimiņam. Tātad šī pieeja, kas ir specializēta, konkretizēta attiecībā uz katru partneri atsevišķi. Otrukārt, mums ir jādomā par eh, tematisku politisko redzējumu. Federika Mogherini jau par to runāja. Tāpat arī uh, mūsu mandātam tagad tiek pievienota drošības politika. Šis ir ļoti būtisks jautājums. Tāpat arī ir jāpiemin enerģētika. Protams, tāpat ir jādomā arī par cilvēku kontaktiem, kuros īpašs uzsvers ir jāliek uz jaunatni. Vispārīgā dimensija, protams, visam iet pāri, un tā ir ekonomiskā attīstība. Mēs vēlamies, lai mūsu partneri justos atbildīgi par šīm attiecībām. Mūsu attiecībās ar partneriem nevajadzētu būt tā, ka viss nāk tikai no vienas puses. Tātad šeit ir runa par to, ka mēs darbojamies kā līdzvērtīgi partneri ar līdzvērtīgiem pienākumiem un atbildību. Nav vajadzīgs, lai mēs visas valstis iesaistītu vienādi, lai visas valstis būtu pilntiesīgi partneri. Mums vajadzētu nodrošināt to, lai eh, mūsu partne, ar mūsu partneriem mums ir individuāls attiecības Protams, ir jādomā arī par finanšu pusi. Šie septiņi gadi no 14. līdz 20. gadam paredz izveidot arī zināmu elastīgumu. Mums ir jāspēj reaģēt uz notikumiem. Vēlos skaidri norādīt, ka attiecībā uz līdzekļu sadalījumu starp austrumu un dienvidu partneriem Šeit nekas nemainīsies. Mēs nesagaidām šeit nekādas pārmaiņas. Taču šo aploksņu iekšienē mums ir vajadzīgs lielāks elastīgums, lielākas iespējas eh, paspēlēties. Domāju, ka uh, laika gaitā šī situācija kļūst skaidrāka. Domāju, ka pašlaik mums īpaši vajadzētu investēt eh, Libānā un Jordānijā. Mums ir jāsniedz atbalsts šīm valstīm, mēģinot eh, tikt galā ar milzīgajām bēgļu plūsmām. No otras puses, Lī Lībijā ir tāda situācija, ka mēs eh, nespējam nodrošināt to, ko mēs vēlamies, proti mums ir vajadzīgs mierīgs risinājums, kas mums ļautu pēc tam iejaukties un sniegt savu atbalstu. Tieši tāpēc arī šeit ir jāpiemēro zināms elastīgums un uh, jāpiešķir finansiāls atbalsts tad, kad ir vajadzības vai iespējas to izdarīt. Vēl kāds svarīgs punkts attiecībā uz um, konsultācijām. Blakus divpusējām attiecībām mums ir jādomā arī par sadarbību uh, reģionālā līmenī. Piemēram, šeit es gribētu runāt par Magreba valstīm vai par Dienvidkaukāzes valstīm. Šeit vēl ir ļoti daudz potenciāla. Un, ja ir runa par brīvību, drošību un labklājību, tad mums ir jāsaprot, ka šīs valstis um, savā starpā attīsta attiecības. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šīs attiecības nesaistītos ar karu, uh, bet eh, drīzāk ar ekonomisku attīstību un apmaiņu. Domāju, ka, ja runa par vidas jūras reģionu, vajadzētu arī spēcīgāk eh, domāt par Eiropas Savienības iespējām koncentrēties uz eh, vidus jūras reģionu. Šeit dažkārt rodas sajūta, ka katrs ministrs vidusjūras reģionu uzskata par eh, svarīgāko, bet, eh, diemžēl, efektivitāte nav bijusi pārāk augsta. Šķiet, ka pašlaik ir jūtama notikuma attīstība. Šundēļ ilgstā pārstāve piedalīsies sanāksmē Barcelonā, kas ļaus mums vairāk domāt par vidusjūras politikas tālāku virzību. Es eh, domāju, ka šeit eh, vajadzētu nodrošināt arī uh, lielāku atbalstu šāda veida politikai. Visi kaimiņu valstu ārlietu ministri ir mūs aicinājuši, balstoties uz šo dokumentu, izstrādāt eh, tālākos sadarbības plānus. Attiecībā uz apspriestajiem tematiem es eh, gribētu vēlreiz norādīt, ka, ja runa par ziņošanu, tad esam nolēmuši pievērsties tam mazāk. Mēs gatavosim ziņojumus un secinājums tikai tad, ja būs uh, jēga to darīt, ja būs vajadzīgā informācija. Nav nekāds jēgas gatavot ziņojumus, ja uh, tam nav nekāda pamata. Vēlreiz uh, gribētu norādīt, ka mēs esam izvēlējušies tādu ļoti skaidru, pragmātisku pieju, bet Tas noteikti netiks darīts, liekot uz spēles pamattiesības. Šeit mūs nekādā veidā nevar pierunāt to darīt, un par to mēs nekādā gadījumā pat nediskutēsim. Šeit vajadzētu domāt par to, kā tiesiskas valsts principus, kas mūsuprāt var dot ļoti labu ieguldījumu, kas var mm, atbalstīt eh, drošu sabiedrību un līdz ar to labklājību, Tātad, kā šos eh, principus katrā valstī varētu īstenot tai piemērotā veidā? Nevajadzētu būt tā, lai šo principu ievērošana radītu valstīs grūtības. Ir jāskatās, lai tiesiskas valsts principi tiktu īstenoti ilgspējīgā veidā. Tieši šādā veidā mēs varētu arī nodrošināt, lai individuālās tiesības, pulcēšanas tiesības, um, ties, tiesnešu neatkarības principi uh, tiktu īstenoti. Mēs mēģināsim arī to paveikt ar kaimiņattiecību politikas palīdzību. Paldies! Paldies! Mums ir atlikusi pusstunda vai pat vairāk ir pieteikušies runāt jau 22 cilvēki. Nu, eh, diez vai mums eh, izdosies. Tāpēc es gribētu aicināt, eh, lai koordinātori izsakās tikai pusotru minūti, pārējiem viena minūte, paskatīsimies, kā tas izskatīsies. Mums vēl ir jādod iespēja arī Mogarīnī kundzei un Hāna kungam atbildēji. Pirmais runās Predeskungs. Monsieur le Président. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, liels paldies arī augstā pārstāvēju un komisāram Hānam par šo prezentāciju. Vēlos uzteikt priekšlikumus, kādi ir šodien pieņemti un kurus mēs izskatīsim padziļināti. Es uzskatu, ka tas. Uh, tās ir atbildes uz mūsu gaidām, Un tas arī, ko mēs paudām Kukana kunga ziņojumā dažus mēnešus atpakaļ, jau toreiz teicām, ka mēs vēlamies tādu kaimiņu attiecību politiku, kas balstītu uz uh, vērtību izplatīšanu, ņemot vērā katras valsts kontekstu, lai šī politika būtu arī elastīga un varētu pēc iespējas atbilstīgāk um, palīdzēt katrai valstī. Tad arī vēl vēlos minēt stabilizāciju, kas tagad tiek identificēta par vislielāko izaicinājumu. Un uh, izaicinājums tātad ir uh, stabilitāte šajās valstīs. Un tad vēlos arī atbalstīt mūsu priekšstādā Broka izteikto lūgumu. Mēs jau arī ar Štenmēja kungu apmainījāmies ar viedokļiem, runājām par iespēju. Uh, tad, tad balsīties uz uh, 262. pantu, un tagad mēs redzam, ka ir šī savstarpējās aizsardzības klauzula, ir jāsaprot, kāda būs sekas, jo uh, tās, uh, tur nav runa par terorismu uzbrukumiem, bet par militāru agresiju, jo līdz ar to es domāju, ka tas ātri ir jāņem vērā, un es gribētu dzirdēt, ko jūs par to domājat, kāda ir jūsu analīze. Paldies! Mr. President, High Representative. Paldies, priekšsēdā augstā pārstāvs kungs, gadētais komisāra kungs. Paldies par jūsu prezentāciju, paldies par uh, tekstu, uh, kādu mums arī nosūtiet. Paldies arī referentam Kukanam par uh, ļoti svarīgo darbu. Es arī biju atbaldi, atbildīgs darbā pie ziņojuma par. Uh, um, kaimiņa attiecība politika S&D grupas vārdā es vadīju arī Eiropas parlamenta delegāciju. Ļoti skaidrs, ka migrācijas krīze un uh, bēgļu krīze ir bezprecedenta. Mums ir jābūt solidāriem un arī jārīkos ātri. Taču mans lūgums ir tāds, ka kaimiņu attiecību politikā mums ir jāturpina strādāt, lai austrumi nebūtu novērsti pret, vērsti pret dienvidiem. Mums ir jārisina izaicinājumi. Eiropas parlaments ir pieņēmis ambiciozu tekstu Un uzklausot arī jūs, es redzu, ka ir šie kopīgie draudi, izaicinājumi, kas ir saistīti arī jūsu minētiem jautājumiem, kādus esat gatavi risināt. Man ir, mans jautājums ir sekojoši pārskatā, ir daudz ambiciozu iniciatīvu, tur paredzēta arī jauni instrumenti. Kā esat iecerējuši šo visu finansēt? Vai tiks paredzēti kādi papildus finanšu resursi, vai arī tiks pārdalīti esošie finanšu resursi? Paldies! Dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję za obecność i prezentację. Lielas paldies. Paldies par jūsu klātbūtni. Paldies arī par eh, prezentāciju. Paldies augstāju pārstāvēju komisāru kungam eh, Eiropas uh, kaimiņa attiecība politikai jāsniedz savus ieguldījumus, lai varētu mūsu nācijas nodrošināt drošību svarīgi veicināt arī pilsoniskās sabiedrības darbu austrumu valstīs, arī kā piemēram Grūzijā, Ukrainā, citviet, bet jo īpaši Grūzijā par Ukrainu. Tur ir arī citas ļoti aktuāls problēmas drošības problēma galvenokārt, taču viens no svarīgākiem jautājumiem ir nelegāla imigrācija no dienvidiem. Līdz ar to ir eh, jāizmanto šīs dialogs maksimāli ar mūsu partneru valstīm, ir jābūt ļoti konkrētai sabiedri, sadarbībai, tad kādas aktivitātes un pasākumi tiks pieņemti nākotnē, lai uh, vidusjūras dienvidu reģione valstis aktīvāk varētu iesaistīties cīņā pret nelegālo imigrantu uh, kontrabandu. Uh, Mm, jau arī pārdomu ir pieņēmusi pasākumu sešus mēnešus atpakaļ, taču programma vēl nav īstenota. Mēs slēpjamies aiz pirksta, sakām, ka ir nepieciešama sadarbība ar vidusjūras dienvidu valstīm, arī Turcijā. Pavisam nesen tika arī runāts par sadarbību, lai cīnītos pret šo um, cilvēku tiesniecības mafiju. Uh, Un domājot par tādu tālāku horizontu, mums ir jādomā arī par tuvākiem draudiem. Tie izriet tieši no šīs migrācijas plūsmas, kas eh, nāk no Melnās jūras un arī šeit eh, cilvēku kontrabandas ļoti aktīvi darbojas Turcijas dienvidu daļā, bet eh, tas varētu arī notikt tātad šajā Melnajā jūrā. Tad jautājums, kā mēs varam pēc iespējas labāk to atrisināt. Lavičus kungs, paldies priekšsēdētāji, gudētā Mogherīnī kundze, gudētais komisāra kungs. Said in the beginning. Oh no, you are uh, uh, for your group. One and a half minutes. Pusotru minūtē, tad priekšsēdētāji, jā. Es zinu, jūs diskriminējat liberāļus, jūs jau esat ar to slavens. Jā, nu, vienmēr laipni. <laughs> It's a good start. <laughs> labs sākums. Tad, eh, ņemot vērā pēdējo eh, šo desmitgadi, eh, kaimiņa attiecība politika kļuvusi par neatņemamu Eiropas Savienības ekonomikas, drošības, migrācijas politikas sastāvdaļu. Tā ir mūsu kopīgā telpa. Mēs vairs nevaram noraidīt nekādus pārpratumus šajā jautājumā. Uh, Tātad Eiropas kaimiņu valstis ir jāuzskata par iespēju, nevis par risku, lai varētu mūsu nākotni padarīt drošāku. Es augstu novērtēju arī pra, šo pragmatisko uh, prezentāciju, kādu mums sniedzētu, un arī šo pārskatu. Tas ir tiešām pragmatiskāks, visaptvarošāks salīdzinot ar iepriekšējiem uh, pārskatiem. Arī augstu novērtēju jūsu partnerību, strādājot pie šī dokumenta. Arī augstu novērtēju jūs sacīto par Eiropas Savienības redzamību. Beidzot, tas tiek saprast un atzīts. Mēs vairs nevaram. Um, kautrēties par to, ka um, mēs esam um, redzami uz vietas mainot situāciju. Divas lietas, kuras vēlos um, uzdot par CSTP sadarbību. Vai ja tiks pieņemts kādu pasākumu, lai īstenotu uzreiz uh, šo uh, pasākumu? Otrs jautājums Eiropas Savienības delegācijas spēlē ļoti svarīgu lomu, lai uz vietas tiktu īstenotas politikas, vai tiek paredzēts papildus pērs cilvēku resursi un finanšu resursi šīm delegācijām, kuras tieši strādā ar kaimiņu attiecību politiku. Paldies! Mans pirmais jautājums attiecas uz Sīriju. Kādas izdevības un kādus soļus jūs šeit saskatāt, eh, Mogherīnī kundze, lai iesaistītu opozīciju un valdību sarunās? Un eh, kuras, jūsuprāt, no opozīcijas grupām varētu būt sarunu partneri? Vai jūs uzskatāt, ka Asats varētu būt gatavs piedalīties vēlēšanās? Jūs runājāt par robustām valstīm. Ko jūs ar to saprotat? vai jūs šeit domājat par drošības sektoru reformām un kuras valstis šeit, jūsuprāt, ir svarīgākās? Vai arī jūs varbūt domājat par tādu robustāku sabiedrību, par ko runāja arī Johannes Hāns? Un lūk, konkrēts jautājums. Ja runa par roburtā, robustām sabiedrībām, vai jūs domājat, ka vajadzētu iesaistīt visas sabiedrības grupas, tā skaitā uh, sunītus? Vai šeit jūs varat uh, saskatīt jau konkrētus pasākumus, ko varētu veikt? Jūs runājāt arī par bīstamiem kanāliem. Pašlaik uh, bīstamākie kanāli, manuprāt, ir tie, kas atbalsta Daesh grupējumu. Vai ir kādi konkrēti pasākumi, vai arī finansiāls un loģistisks atbalsts, kas ļautu mūs šos um, kanālus slēgt? Tāpat arī ir runa par ieroču piegādes kanāliem, vai šeit arī ir kādi pasākumi, jo īpaši, ja runa par Katāru. Paldies! Varbūt, ja ir runa par mm, jautājumu uzdošanu, neaizmirstiet par eh, Eiropas kaimiņtiecību politikas pārskatu. Šeit mēs nerunājam par vīnas sarunām vai par Sīriju. Eh, To mēs darījām pirmdien un turpināsim darīt nākamnedēļ. Tagad došu vārdu Hautalas kundzei. Cheers. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka lieliskā sadarbības starp jums abiem tiešām ir novedis arī pie tā, ka tiek identificēts ļoti svarīgas sadarbības jomas. Uh, tiek izcelta, piemēram, tieši drošība, un varu tikai piekrist tam, ko teica Hāna kungs par to, ka nabadzība, korupcija un vai pārvaldība arī ir nedrošības avoti. Tas, tā ir ļoti laba definīcija par to, kuras tad ir mūsu, kur ir mūsu galvenie izaicinājumi, lai stabilizētu reģionu. Kā jūs piedāvājāt, jā, mums ir eh, jāpieturas pie tā, ko jūs teicāt, Hānekungs, eh, tiesu sistēmas reforma, pret korupciju, tiesiskās valsts izveide, un es domāju, ka tas arī ir eh, mm, citu attīstību pamatā ekonomiskās iespējas un tam līdzīgi. Jūs izceļat arī to, cik svarīgi ir tieši drošības dimensija. Te ir arī jāsaprot tas, ka ir ļoti daudz konfliktu. Uh, šajā reģionā, dienvidos un austrumos. Tur ir daudz vairāk jāinvestē arī konfliktu prevencijā, konfliktu risināšanā, tā skaitā arī iesaldēto konfliktu risināšanā, galvenokārt austrumos. Divi jautājumi par instrumentiem. Jūs sakāt, ka uh, šīs uh, vairāk uh, princips arī paliks more for more. Tad, ko tas nozīmētu praksē? Jūs sakāt, ka tas joprojām būs aktuāls arī vēl, uh, valstīm, kas jau ir attī, vairāk attīstījušas. Tālāk par Eironest sadarbība ar kaimiņu kaimiņiem, mūsu kaimiņu valstu kaimiņiem. Paldies. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji Bargētjo kungs. Es, um, jā, arī es klaus, klausīšos priekšsēdētājiem un runāšu par uh, mūsu šiem. Uh, šīs dienas jautājumiem, taču arī šie citi smagie dramatiskie jautājumi ir jārun, jāpārunā un arī kaimiņattiecība politika ir jāpārskata, ņemot vērā nesen notikušās traģēdijas. Tas pilnībā maina Eiropas Savienība situāciju, kā varam domāt par kaimiņattiecību politiku ņemot vērā, ka uh, pie, uh, pieplūs ļoti daudz arī bēgļu, kas ir arī cieši saistīti ar īsis aktivitātēm. Uh, tad arī jāņem vērā, ka kaimiņi, kaimiņu valstis arī varētu būt uh, tās valsts, kas finansē uh, Islama valsti caur Turciju, arī tiek saņemts finansējums iepērkot uh, mm, naftu no Islama valsts. Tas viss ir jāņem vērā. Šodien āfēt par to ir jārunā. Tas, kas notiek tagad Briselē un Parīzē, ir kaut kas absolūti nerealistisks. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšstādātāji. Es eh, ar gandarījumu vērtēju šo mm, prezentāciju, prezentācijas, kuras varējām uzklausīt no mūsu cienījumiem viesiem, ir vitāli Eiropas Savienībai tās eh, attiecībās ar eh, kaimiņiem nostādīt politiku uz pareizā ceļa. Mēs šobrīd mm, saskaramies ar krīžu un izaicinājumu periodu, kurā ir ļoti taustāmi kaimiņu valstu notikumu ietekme uz Eiropas Savienību. Un es domāju, ka ir jāatgriežas pie pamatlietām, ka vajadzētu vairāk koncentrēties uz pamatlietām, elementāram pamatlietām. Un esmu gandarīts, ka eh, šajā pārskatā tas tiek arī ņemts vērā. Un saskaroties ar nesenajiem un turpmākajiem izaicinājumiem, mums ir jāspēj steidzami eh, reaģēt uz mainīgo realitāti, un ilgu laiku tā ir bijusi problēma. Tāpēc tagad vairāk kā jebkad mums ir nepieciešama spēcīga, politiski vadīta kaimiņa attiecība politika, un es vēlētos vērsties pie abiem uh, viesiem, ka ir jābūt um, aktīvākiem, jāuzņems līdera loma šajā jomā. Mēs nevaram rīkoties tā kā līdz šim. Paldies! Grazie. Paldies! Jā, ļoti labs pārskats, bet man ir arī satraukums par to, ka uh, ar eh, visiem šiem sabiedriskiem eh, notikumiem mēs varam nedaudz zaudēt eh, arī racionalitāti, piemēram, šī līdzsvars starp brīvību un drošību. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikai ir daudz svarīgāk strateģiskā loma nekā iepriekš. Taču ir jautājumi, kur mums ir nepieciešams atbildes. Atbildes vēl nav saņemts, kā Eiropas Savienība var efektīvi veicināt sociālo aizsardzību ļoti vājos kontekstos, kā kā sadarboties ar vietējiem, reģionāliem, startautiskiem spēlētājiem, lai veicinātu mieru un kādas ir saikne starp Eiropas Savienības kaimiņu attiecību politiku un uh, Eiropas Savienības politiku cilvēku tiesību un demokrātiju jomā, jo šajās diskusijās, piemēram, nav jaunais līdzsvars, kāds mums ir jārod starp uh, brīvās tirdzniecības līgumiem un sadarbības līgumiem. Tā ir viena no problēma, kāda mums ir, un uh, kur mēs arī risinām, piemēram, šo imigrācijas jautājumu. Dankeschön, Herr Präsident. Paldies, priekšsādātāji. We uh, have this document which is comprehensive. Man ir prieks, ka mums ir šis visaptvarošais dokuments, kur ir liela vīzija, bet, kā teica draugs Kukans, uh, Es arī eh, sagaidītu lielāku līderību no mūsu Eiropas līderiem. Kas šeit trūkst? Vienā minūtē šeit es arī koncentrēšos uz darba metodēm, kuras jūs jau arī minējāt runājot par ārlietu politiku, diplomātiku un tām darba metodēm, mums ir jārīkojas tur, kur situācija ir kritiska, kur ir problēmas, kur ir labi zināmas problēmas un kur ir uh, problēmas, kas mums jau ir zināmas daudz, daudz gadus. Līdz ar to Mugarīnī kundze aicinātu jūs strādāt pie ļoti konkrētas rīcību programmas Eiropas Savienībā par uh, labi zināmām šīm situācijām krīzes, kuras rītdien varētu pārvērsties ļoti bīstamās uh, bi, uh, situācijās. Labi. Tiek pārtraukts runātājs. Paldies. Danke. Ich bedanke mich aus Paldies! Es eh, gribētu sirsnīgi pateikties par eh, priekšlikumiem un varu tikai piekrist Mogarini kundzei un Hāna kungam, kuri teica, ka mums ir vajadzīgs jauns redzējums, ka ir vajadzīga jauna virzība Eiropas kaimiņatiecību politikai. Pēdējos mēnešos esam runājuši par eh, šādiem jautājumiem un esam domājuši par to, ka šie atšķirīgie notikumi dažādās partneru valstīs norādas vienu lietu, proti, ja partneriem klāsies labi, tad arī mums klāsies labi. Mums ir jādomā par to, kā izmainīt ekonomisko situāciju šajās valstīs. Tāpēc, lūk, man jautājums. Šajā pirmajā tematu lokā, ko jūs eh, pieminējāt, ekonomiskā atti attīstība stabilizācijai, eh, kādus jaunus līdzekļus eh, kaimiņattiecību politikas ietvaros mēs varētu piešķirt gan dienvidiem, gan austrumiem. Uh, Mēs eh, cīnāmies par jauniešu bezdarbu šeit Eiropā. Un kā mēs varētu likvidēt jauniešu bezdarbu arī šajās valstīs? Kā mēs vispār varētu vērsties pret bezdarbu? Uzskatu, ka tas ir centrālais jautājums. Thank you. I would also like. Paldies. Es arī vēlētos eh, pateikties par eh, šo. Uh, ziņošanu un ir eh, vērojams progress pēdējo gadu laikā kaimiņattiecību politikās, vai tas būtu austrumos vai dienvidos, lai nu kā jūs to ļoti skaidri paskaidrojāt, ka situācija ir tāda, ka dažas lietas ir jāskata atšķirīgi. Un es novērtēju to, ka kolēģi autolēji teica, ka jūs abi uh, atsaucāties, un arī tekstā tas ir teikts, ka nestabilitātes cēloņi e, ir ārpus tikai drošības jomas, un tie, manuprāt, pamatā ir ārpus drošības jomas, un jūs runājāt par nabadzību, par nevienlīdzību, par, un. Uh, nedrošību. Un jūs minējāt eh, to, ka ir jābūt lielam akcentam uz cilvēktiesībām un demokrātiju, ko tas nav tekstā. Un vēl man ir konkrēts jautājums, kas saistās ar more for more. Tur tiek teikts, ka mums ir jābūt efektīvākiem veidiem, kā iesaistīties, kā rīkoties. Vai jūs izmantosiet cilvēktiesību un demokrātijas priekšnosacījumu, kas nozīmēs less for less, ja ir samazinājusies uh, ieguvumi cilvēktiesību un demokrātiju jomā, vai būs arī nebija kāda tālāka reakcija. Un otrais jautājums par Jemenu. Padomjas secinājumos eh, arī nu, tur ir jautājums par Saudarābiju, arī tur jūs plānojat, eh, ko darīt. Tagad Plankoviča kungam vārds, un priekšsēdās atgādina, ka ir jāpieturās pie laika ierobežojumiem, jo ir jāciena kolēģi Plankoviča kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies Mogherīnī kundze, Hāna kungs. Es domāju, ka dokuments ir ļoti solīts, pamatīgs un. Te ir uh, runa par četru gadu uh, stratēģiju, par paplašināšanos, par ārlietu jautājumiem, par attīstības politikas mērķiem, kurā tiek iebūvēti uh, kaimiņattiecību politikas pīlāri, un es to ļoti augstu vērtēju. Es vēlētos sīkāk noskaidrot, kā jūs uh, šajos valstu būvēšanas procesos izmantosiet asociācijas nolīgumus, jo šeit mm, tiek runāts par stabilizāciju un partnerību, es dzirdēju to jūs sakāt, un kā jūs stabilizāciju izmantosiet kā plašāku konceptu ārval, ārlietu politikā un arī par budžetu. Parlaments sūt ļoti labus eh, signālus saistībā ar migrācijas krīzi, ārlietu aktivitātēm 2016. gada kontekstā un Un visbeidzot, eh, kā vairāk tiks izmantoti daudz eh, starptautiskie, eh, starptautiskās struktūras fórumi vidusjūras jomā un citur. Paldies! Valencijas kundze, paldies priekšstādātāji, paldies Magarīnī kundze, paldies Hanna kungs, paldies par to, ka prezentējāt šo padziļināto un pamatīgo darbu. Uh, Es vēlētos atgriezties pie viena jautājuma. Mums būtu nepieciešams stabilizēt kaimiņu valstis, bet dažu dalību valstu uh, uzvedība mm, nostāda lietas tā, ka Eiropas Savienības uh, tēls nav īpaši uzticams un mm, Ungārija ir vēlusies cilvēktiesību tieši tā saistībā ar migrantiem, un kā gan mēs varam uh, padarīt savu tēlu par uzticamu uh, šādā kontekstā, tieši stabilizācijas uh, kontekstā. Un kā mēs varam saprasties ar kaimiņiem, ja mēs savā starpā nesas, nesaprot, skatāmies. Un eh, kaimiņa attiecību politikā ir pirmkārt jāskatās uz to, kāda ir situācija pie mums pašiem, un ja mēs eh, nenoslaucīsim eh, mm, putekļus savu duru priekšā, kā mēs to varam darīt citur. Un es vēlētos teikt, ka jāturpina ar šo priekšnosījumu izv izvirzīšanu, kas mums bija iztrūcis iepriekšējos gados. Gabriels kundze, paldies priekšsādātāji, komisāra kungs, augstās pārstāvs kundze, paldies par prezentāciju, bet īpaši paldies par to, kā tika veidotas konsultācijas, jo jo mūsu partneri jau ir pauduši savu gandarījumu. Es domāju, ka tas bija ļoti pozitīvs izaisa punkts. Paldies arī par to, ka mm, um, pieeja ir mainīta, ka mazāk prioritāte, bet lielāka efektivitāte un lielāka elastība. Es vēlos uzlikt akcentu uz trīs aspektiem. Pirmkārt, mēs ļoti pozitīvi vērtējam to, ka ir akcents uz migrāciju un uz drošības aspektiem. Uh, bet eh, kā, kāda ir situācija saistībā ar kopīgu datu bāzi, kas būtu visiem pieejama, lai cīnīties pret cilvēku tirzniecību un kontrabandu? Otra lieta - akcents uz izglītību. Mēs zinām, ka ir jāveic eh, profilaktiski pasākumi pret radikalizāciju, ir jāliek akcents uz šo sektoru, bet kā bez iejaukšanās partneru iekšējās lietās mēs varētu pārliecināties par to, ka akcents izglītībā varētu kalpot mūsu kopīgām interesēm. Treškārt, kā palielināt Eiropas Savienības darba redzamību? Es domāju, ka tam ir jābūt mūsu mērķim Eiropas Savienības kaimietiecību politikas uh, ietvaros. Lielas paldies! Gomes kundze. Lielas paldies! Es Eh, lielā mērā eh, piekrītu tam, kā jūs runājāt par ekonomikas attīstību, lai veicinātu eh, nodarbinātību, bet mm, mums ir jārunā arī par taupības pasākumiem, ka nav radušies darba vietas un beigu beigās ir notikusi migrantu radikalizācija. Uh, Un mans jautājums ir tāds, vai mēs paši beidzot sāksim koordinēt savu darbu, tīpaši tagad, kad ir jākoordinē šī kaimiņa attiecība politika ar militāro um, aspektu šajā 42.7. pantu kontekstā. Un, mm, ir viena uh, vēsts tikai, ka mums nav izdevies mm, atrisināt šīs problēmas, kā Turcijā un citur, un vai mums izdosies uh, un novērst to, ka kontrabandisti turpina savu e, biznesu, neatverot legālus ceļus e, migrant, migrācijai un bēgļiem, jo, protams, šie bēgļi mm, mūk no teroristiem, no tiem pašiem teroristiem, kas uzbruka mm, Eiropā un migranti Tāpēc nepārstās nākt, ja mēs aizvērsim cietu robežas, un bez cilvēku tiesībām nevar panākt standartizāciju. Tagad uh, Es saprotu, ka jūs vēlējāties teikt pēdējo vārdu, bet vārds Šalkes kundzei. Viņa vienmēr rāda piemēru laika ievērošanās. Paldies, komisāra kungs, apsvērs pārstāvis kundze. Paldies, ka atradāt laiku šajos grūtajos izaicinājušos laikos un piekrītu tiem, kuri atbalsta dokumentu. Tas ir labs pamats, tas mums ir ļoti skaidri parāda to, kā kaimietiecība politika atstāja ietekmi uz mums, bet es eh, redzu arī, kā notiek lietas praksē, jo šis more for more koncepts nav izsniedz rezultātus un pēc būtības tas nav pietiekami tic ievēru pārāk daudz stabilitātes. Tas nozīmē, ka nu, starpvaldību attiecības tiks stiprinātas, bet šīs valdības mm, izdara spiedienu uz sabiedrību un to ierobežo, jo īpaši jauni no paudzi. Un ja mēs nevaram piedāvāt darba vietu šai jaunai paudzē visā Eiropā, tādā gadījumā eh, mēs riskēsim ar to, ka beigās šie mm, cilvēki būs zudušā paudze. Un es vēlētos jautāt, kā šajā brīdī, kad drošība un pretterorisma tēmas būs mm, aktuālākās, kā mēs varētu mācīties no pagātnes un um, ne Mm, netirgoties ar it kā stabilitāti, bet eh, skatīties uz to, kā stiprināt cilvēktiesības un brīvības. Vai jūs varētu runāt par budžeta sadalījumu, kā tas praksē konkrēti izpaudīsies? Jā, tiešām ļoti labs piemērs. Kelikungs. Lielas paldies! Mūsu politika šobrīd eh, ir jāstiprina, un tā ir tikus stiprināts, jo īpaši pie ārējām robežām. Mans jautājums ir tāds, vai mūsu deklarācijas un plāniem stāv apakšā adekvāts finansējums, jo īpaši saistībā ar iekšējo drošību, ievēršot vienošanos par PNR, un ka tiktu atjaunota direktīva par datu uzglabāšanu, kas ļoti svarīgi Eiropai. Otrs jautājums Vai Eiropas Savienībā ir stratēģija tuvajos austrumos, piemēram, Kurdistānā? Es esmu dzirdējis, ka Putina kungs ir apsolījis, mm, ka viņš tur varētu ka viņš tur varētu arī iesaistīties, un tad vēl ir ļoti svarīga izšķiešanās ar diviem ļaunumiem. Ir Putina kunga plāni, kas ir ļoti skaidri, ka varētu atkārtot otrā pasaules kara scenāriju, kas darbojas, bet tam bija sava cēna. Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju. Es saprotu jūsu domu. Thank you, Chair. Gilas kundze, paldies priekšsēdētāju augstā pārstāve komisāra kungs par šo kaimiņu attiecību politiku. Tā jau gandrīz divas dekā, desmit gadus kā ir. Un, uh, Nu, te ir uh, līdzīgi mērķi, bet, kad paraugamies uz kaimiņa attiecībām, tā mm, tur notiek viļņošanās, ir arvien lielāka nestabilitāte un nav pietiekama ekonomiska attīstība. Un es uh, saprotu, ka šo stratēģiju apdraud dalību valstis, kurām ir atšķirīgas divpusējās attiecības, bet uh, kā mēs varēsim panākt lielāku efektivitāti? Jūs norādījāt, ka jums bija sanāksme ar partneru valstu uh, Um, vēstniekiem, vai jūs ziņējat padomēji dalībvalstīm par rezultātiem? Un otrakārt ir ļoti daudz drošības izaicinājumu pēc Parīzes uzbrukumiem par uh, šiem uh, ieročiem, kas nāk no kaimiņa attiecībām, no kaimiņa valstīm, bet es zinu, ka dažas no valstīm uh, nevēlas neko par to darīt. Kādu, mm, kādu plānu jums ir šajā Mm, jautājumā, lai parūpētos par to, ka kaut kas tiek darīts. Par kūzu. Could you put it again on? Diagram. Oh. Ok. Gracias, señor. Paldies, priekšsādātāji. Šī kaimiņa attiecību politika un pārskatīšana būs lemta neveiksmēm. Paskaidrošu, kāpēc ir ekonomiskā asimetrija šajā politikā vērojama. Un eh, tas liek domāt, ka mēs meklējam pakļautos nevis partnerus, ka mēs viņus neuzskatām par vienlīdzīgiem, un ir problēmas, kas atkārtojas ar Kipru, un mēs neatrisinam eh, arī bēgļu problēmu. Un uh, ieroču tirniecības jautājums 42.7. pāns ir par eh, militarizāciju, ka mēs militarizējam Eiropu pret šādiem asimetriskiem draudiem. Un uh, Islama valsts dažs eh, gūst finansējumu no kontrabandas aktivitātēm un ir jāaptur šis finansējuma avots. Paldies, jūs jau minējāt, ka kaimiņa attiecība politika ir būtiski jāmainās. Mēs šodien esam sasnieguši mūsu politikas robežas, limitus, tā vairs nav uh, īstenojam, un 2015. gadam nav nekāda sakara, nav, nav nekādas līdzības ar 2003. gadu, un jautājums ir tā, kā mūsu politika var veicināt kaimiņu valstu stabilitāti un drošību. Es domāju, ka to ir iespējams panākt pateicoties vairāk Eiropas, mm, lai kā arī tas nepatikt antieiropiešiem. Un tad eh, viena no visinteresantākajiem aspektiem jūsu politikas dokumentā ir, ka ir jāstrādā ar mūsu kaimiņiem, eh, vidusjūras dienvidiem, ka To nevar darīt bez lielajiem vidējo austrumu partneriem. Kā jūs konkrēti redzat formu šādai sa, m, mm, sadarbībai, vai, ka, vai Arābu līga varētu arī iesaistīties mūsu darbā? Un jautājums ir tieši par šo vertikālu Eiropu, Āfrika, vai kurā vidusjūrai šim reģionam būtu centrāla loma. Es domāju, ka tā ir absolūta nepieciešamība, lai m, mm, palīdzētu mūsu kaimiņiem. Paldies! Mm. Jā, paldies par diskusijām. Manuprāt, ka tuvākā gada laikā mēs redzēsim vēl plašākus secinājumus. Ne jau mums ir vajadzīgi ziņojumi par katru valstī, par katru dienu. Mums ir jāskatās, vai šeit ir kaut kādas kopīgas lietas, mums ir jādomā arī par tālāko stratēģiju. Es eh, gribētu zināt, vai šie nodalītie progresa ziņojumi nenovedīs pie individualizācijas, un līdz ar to mēs nonāksim pretrunās ar eh, pašu stratēģiju. Lūdzu, Mogrīni kundze, jums vārds. Paldies! Protams, Eiropas kaimiņatiesību politikas pārskatīšana ir ļoti svarīga daļa mūsu uh, kopējās ārlietu politikas um, ietverā. Daži no jums teica, ka, daži no jums teica, ka tas ir viens no daudziem pārskatīšanas mehānismiem, bet tas ir ļoti būtisks mehānisms. Taču negaidiet, ka tas ir uh, burvis rīks, ar kuru mēs kaut ko panāksim vienā brīdī. Tad jūs būsiet vīlušies. Šis ir ļoti nozīmīgs solis, jo īpaši uh, ir nopietni jāuztver uh, process, kurā mēs tagad esam iesaistījuši mūsu partnerus. Taču, ja jūs eh, sagaidāt, ka visas eh, problēmas saistībā, piemēram, ar kurdiem, ar um, Kipru, ar tuvo austrumu miera procesu tiks atrisinātas, tad eh, tā nebūs. Mums ir arī citi uh, mehānismi. Tātad šīs mehānisms ir svarīgs, bet tas ir jāskata kontekstā. Es, uh, man ir patiešām žēl, ka Borgecio kungs vairs nav klāt. Viņš runāja par to, ka nevajadzētu uztvert visu par ikdienas kārtību, bet šķiet, ka viņam uh, būt klāt vai nē, sanāksmē ir šāda ierasta kārtība. Mēs šorīt kolēģijā minējām, ka šis ir jauns sākums, un šis ir jauns sākums arī krīzes pārvaldībai. Šeit nav runa par ikdienas kārtību. Nu, protams, krīžu pārvaldība ir mūsu ikdienas darba kārtībā, taču mums ir jābūt konsekventiem tajā komentārā. Pirms mēnešies visi būtu runājuši par migrāciju, migrāciju, migrāciju. Tagad jūs visu laiku runājat tikai par terorismu. Mums ir jābūt fokusētiem, mums ir jādomā par saiknēm, par riskiem un arī par iespējām. Šeit varu piekrist tiem, kas runāja par šīm iespējām, un ka tās ir ļoti būtiskas, ja mēs gribam būt konsekventi. Partnerība ar šiem reģioniem ir daudz svarīgāka mūsdienās nekā 2003. gadā, tāpēc, ka riski un iespējas ir vienāds. Mums ir jādām arī par krīžu pārvaldību un par ilgtermiņu investīcijām. Runājot par krīžu pārvaldību, skaidrs, ka drošībai ir vajadzīga uh, Eh, tūlītēja sadarbība, bet tā skaitā ir jāiesaist arī dažā, dažādas eh, ēdapa opcijas. Ir skaidrs, ka gan Eiropas Savienības ietvaros, gan arī ārpus tās ir šādas vajadzības. Tāpat arī migrācija šeit ir jāņem vērā. Daži runāja par nelegālo migrāciju no mūsu tuvākajām partnervalstīm. Paskatīsimies uz skaitļiem. Migranti, kas pie mums ierodas, nav no dienvidu kaimiņiem. Tie vienkārši ierodas caur šīm dienvidu kaimiņu valstīm, un pašām šīm kaimiņu valstīm ir milzīgas problēmas uzņemot eh, bēgļus. Kāpēc pirms 20, 30 gadiem mēs neesam vienā pusē? Pašlaik mēs esam vienā pusē, un mēs mēģinām atrisināt šo problēmu. Un eh, tās ir pārmaiņas, kuras varbūt dažiem eiropiešiem ir eh, grūti saprast īsā laika brīdī. Pēdējais. Pēdējie trīs punkti par legālajām arābu valstīm. Mums jau ir kopīgas ministru sanāksmes. Tāpat arī mums ir regulāri samiti. Mēģinam darīt visu, kas ir mūsu spēkos. Arī šajās valstīs ir iekšējās problēmas, ko risināt. Pats svarīgākais, ko gribēju piebilst, ir um, šīs zudusīs paaudzes problēma, kuru jūs arī pieminējāt. Uz to es atsaucos, un mēs arī runājam par ekonomiskajām iespējām. Tas ir no vienas puses Mēs jau esam aizmirsuši arābu pavasari, taču reāli svarīgākais ir tas, ka demogrāfija un ekonomika un tas, ka ir ļoti daudz izglītotu jauniešu, kuriem trūkst vietas sabiedrībā, rada ne tikai migrāciju, bet arī terorismu apdraudējumu. Mums ir jāpārskata jauniešu loma viņu pašu sabiedrībās, visur mūsu kaimiņu valstīs, tā skaitā arī pašā Eiropas Savienībā taču tas varbūt nav šodien skatāmies jautājums. Tas būtu svarīgākais. Šeit lūkšu komisāru Hānu komentēt par More for More un Less for Less. Taču šeit pats svarīgākais ir tas, ka mums ir jāatrod veidi kopā ar mūsu partneriem, un partneri nav tikai valdības, tās ir tautas. Mēs arī neesam tikai institūcijas, mēs esam Eiropas tautas. Mums ir jāatrod veids, kā izveidot nosacījumus izturīgām sabiedrībām. Izturīga sabiedrība ir atvērta un iekļaujoša sabiedrība, kas respektē tiesības. Tas noved pie drošības. Nekādas citas iespējas te nav. Tāpat arī diskusijas par drošību, par cilvēktiesībām. Šīs debatas ir neīstas. Mēs varam nodrošināt šo drošību ar cilvēktiesībām. Uzskatu, ka tas visiem ir pilnīgi skaidrs. Pēdējais 42. pants 7. punkts. Esmu vairāk kārt gatava dalīties ar informāciju, ar mūsu komentāriem. Mūsu dienesti labprāt ar jums sadarbosies. Pēdējās 48 stundas esam daudz pie tā strādājuši. Tā kā pirmo reizi to izmantojam, tad mums ir svarīga sagatavošanās. Esmu gatava tātad dokumentu apmaiņai, pati personīgi esmu gatava sadarboties, tad, kad esmu Briselē Mēs varam, protams, diskutēt par to arī tādā ierobežotākā formātā. Paldies! Borgesio, er hat sich. Borgesio kungs atvainojās, jo viņam vajadzēja doties uz slimnīcu, viņam ir eh, acu problēmas. Viņš eh, gribēja to pastāstīt, eh, tāpēc, ka uh, varbūt tas nebija pārāk pieklājīgi, ka viņš kāja prom. Tagad eh, paldies vēlreiz par jūsu atbildi attiecībā uz 42. Eh, pantu. Es saprotu, eh, Hedrika, jūs esat atbildīga par More for More un komisārkungs ir atbildīgs par Less for Less. Došu vārdu tagad komisāram. Jā, mums ir ļoti labs pienākumu sadalījums. Es vēlējos uh, norādīt kolēģiem, ka nav nekādas atšķirīgas sadalījuma starp austrumiem un dienvidiem. Mums ir nodaļas, personāls, kas ir atbildīgi par šīm valstīm. Protams, ir cilvēki, kas darbojas ar individuālām valstīm. Bieži vien ir tā, ka viena valsts vai viens reģions ir uz, uzmanības krustugunīs, un pēc tam atkal kāda cita valsts iegūst šo uh, lielāko uzmanību. Tāpēc uh, mums uh, nevajadzētu aizmirst, ka mums ir jānodrošina šīs uh, vajadzīgais līdzsvars, un tas nav nekas neparasts. Nākamais par more for more. Uzskatu, ka šeit vajadzētu domāt par saprātīgu tālāku attīstību. Nevajadzētu šeit eh, skatīties tikai mehāniski, vajadzētu domāt arī par iekšējo notikumu valstī. Nevajadzētu uzreiz eh, piemērot mūsu augstos jau īstenotos standartus, kā latiņu. Vajadzētu palīdzēt eh, šīm valstīm attīstīties. Ja runa par Les for Les, tad Šeit iespējams mēs piešķiram mazāk līdzekļu, un tad arī mazāk līdzekļus var izmantot, bet jo īpaši, ja runa par atbalstu uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, tad mēs mēģinām tajās investēt, jo šīm organizācijām ir ļoti svarīga loma valstīs. Šādā veidā mēs varam arī atbalstīt tālāko pozitīvo attīstību. Uh, Dažās valstīs tad tiek izmantots, piemēram, Krievijas projekts, un tad mums ir ārkārtīgi grūti palīdzēt eh, šādām progresīvām eh, pilsoniskajām organizācijām. Es varu tikai tā vispārīgi uh, komentēt to, ko teica augstā pārstāve. Mums ir jāpieiet visaptveroši, bet vienlaicīgi arī uh, diferencēt attiecībā uz katru valsti. Šādā veidā mēs varēsim veicināt ekonomisko attīstību, taču attīstīt ekonomisko attīstību nenozīmē to, ka mēs uh, tagad investēsim uh, konkrēti kādas valsts ekonomikā. Uh, Mums ir jādomā par kvalificētu darba vietu radīšanu, iespējams arī nodrošināt uh, vajadzīgo izglītību. Šeit nav runa par akadēmisko izglītību, bet gan par profesionālo izglītību. Dažas mūsu kaimiņu valstis uh, ir nobežījušās par šo situāciju. Mums vajadzētu reaģēt sensitīvi. Nevajadzētu būt tā, ka mēs uh, ar Eh, savām aktivitātēm izraisām negatīvu ietekmi. Proti cilvēki, kas ir labi izglītoti, eh, profesionāļi, atkal ierodas Eiropā, un tad eh, notā, notiek tāda kā smadzeņu noplūde. Šeit ir vajadzīgas īpašas programmas, kuras vajadzētu aktīvi izmantot. Vajadzētu, piemēram, finansēt eh, jaunus uzņēmumus un to dibināšanu. Ja cilvēki vēlas darboties neatkarīgi, un tas attiecas uz jauniešiem, bet ne tikai uz jauniešiem, šeit vajadzētu nodrošināt eh, labāku finansiālu atbalstu. Šeit varētu iesaistīt gan EIB, gan uh, eh, ERAB. Šādā veidā mēs varētu panākt vajadzīgo svirojumu efektu un piesaistīt arī MVU. Varētu arī domāt par mikrofinansējumu attīstīšanu. Šeit gan fantāzijai, gan arī īstenošanas iespējām praktiski nav nekādu robežu. Protams, mēs intensīvi sadarbosimies arī ar Arābu līgu. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski, ka konkrētas organizācijas šeit iegūst īpašu uzmanību. Sadarbība ar šīm organizācijām ir ļoti nozīmīga, un arī šīm organizācijām Eiropas Savienība ir ļoti nozīmīgs sarunu partneris. Liels paldies par sadarbību pēdējo mēnešu laikā. Protams, darbs tikai tagad sākas. Mēs eh, esam tikai sagatavojuši vadlīnijas, kas tagad ir jāizteno. Paldies! Paldies Magirīnī kundzei un Hāna kungam par šo izklāstu. Paldies arī par to, ka ieradāties pie mums pirms preses konferences. Sādējā esat iesildījušies.